ziņojumā, un ziņojums, protams, šo kopējo pamatu tālākai darbībai tikai stiprina. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Līdz ar to debats par šo jautājumu ir noslēgušās, un balsojums notiks rīt 11.30. Līdz ar to pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, tas ir jautājums komisijai. Subsidētātas principu piemērošana pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Nu, komisāra kungs, Šefkovičs kungs, jūs esat ieradies, lūdzu ieņemiet savu vietu. Un, lūk, eh, jautājumu uzdevēja Kohmērina skundze var izteikties tagad uz divām minūtēm. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ir runa par svarīgu tematu, svarīgu jautājumu, ko mēs labi pārzinām pirms eh, Lisabonas līguma spēkā stāšanās Nacionālajie parlamenti vienmēr sūdzējās, ka 80% likumdošanas aktu izriet no eh, tā, kas notiek Eiropā. Kas ir mainījies ar Lisabonas līgumu? Nacionālajie parlamenti, vai tiem ir iespēja teikt savu vārdu? Eiropas Savienība ir tikus demokratizēta ar Lisabonas līgumu. Parlamentārā ziņā gan no parlamenta pilnvaru puses, gan no nacionālo parlamentu pilnvaru puses. Un tomēr pēc tam nacionāli parlamenti sāka sūdzēties par pieaugošo darba slodzi, par daudziem tekstiem, kas pienāk un par īsiem termiņiem. Bet katrā ziņā nacionālai parlamenti aizvien vairāk mobilizējas. Un veidojas patiesi iespēja tiem izteikties un iesaistīties Eiropas jautājumu risināšanā. Pēc šo nosacījumu spēkā stāšanās vairāk mēneši ir pagājuši, mēs domājam, ka ir pienācis brīdis situāciju izvērtēt, attiecībā un ņemot vērā Nacionālo parlamentu reakcijas. Kā komisija reaģē, vai tās rīcībā ir nepietiekšamie, eh, nepieciešamie resursi, kā ir ar teritoriālām struktūrām, tādām kā federālās zemes, vai tās pietiekami iesaistās un vai notiek pietiekama sadarbība ar reģionu komiteju. Lūk, jautājumi kurus Tairer kungs, Tains kundze, Dof kungs un es uzdodu. Paldies! Paldies, godājumie deputāti! Šie jautājumi eh, ļoti vērtīgi un ļaujiet man jums eh, sniegt komisijas vispārējo, eh, vispārējo atzinumu. Subsidaritātes mehānisms darbojas un līdz šim tā īstenošana ir noritējusi veiksmīgi, pateicoties komisijas un valstu parlamentu ieguldītajam darbam, kā arī pateicoties sadarbībai starp komisiju e, un valstu parlamentiem. Valstu parlamenti ir labi sagatavojušies jaunajām pilnvarām saskaņā Lisabonas līgumu. 2011. gadā septembra beigās komisija nosūtīja 131 eh, likumdošanas priekšlikumu par subsidiaritātes kontroles mehānismiem valstu parlamentiem un saņēma 61 pamatotus atzinumus, kurā eh, tika teikts, ka eh, noteikti likumdošana neatbilda subsidiaritātes principam. Saskaņā ar otro protokolu mēs run, var, eh, var tik eh, piešķirta tā saucamā oranžā vai dzeltenā kārtīte. Komisija atbalsta politiskā dialoga padziļināšanu ar valstu parlamentiem un subsidiaritātes kontrolas mehānisms ir tikai viens aspekts šajā ziņā. Runājot par politisko dialogu, komisija uh, saņem vairāk nekā 600 atzinumu katru gadu no valstu parlamentiem, tā skaitā atzinumus par komisijas priekšlikumu saturu. Tad kāds ir personāls? Vai mums pietiek darbinieku? Ģenerālsekretariāts sadarbojas ar valstu parlamentiem. Papildus katrā ģenerāldirektorātā ir koordinatori, kas eh, kontaktējas ar valstu parlamentiem, lai veicinātu eh, raitu eh, subsidiaritātes kontrolas mehānisma darbību un politisko dialogu kā arī saziņu ar attiecīgo komisāru birojiem vispār izvērtējot eh, šo dokumentu, es vēlos teikt, ka subsidiaritātes kontrolas mehānisms, politiskais dialogs ir regulāri eh, temati mūsu sanāksmēs, kad, eh, ko, kostek sanāksmēs, kad komisāri tiekas ar valstu parlamentu, Eiropas lietu komiteju pārstāvjiem. Un ir arī ārkārtīgi svarīgi tas, ka uh, valstu parlamentu pārstāvi arvien vairāk iesaistās diskusijās par Eiropas tiesību aktiem. Mēs redzam, ka diskusija par šiem jautājumiem jau ir daudz detalizētāka, daudz kvalitatīvāka, arī atzinumi, kas nāk no valstu parlamentiem, ir daudz kvalitatīvāk, atbilst augstākam līmenim viena eh, no problēmām, kas nesen tika apspriesta eh, Kosa komitejā, bija tas, ka tad, kad eh, ka atsevišķos jautājumos valstu parlamenti vēlas, lai mēs būtu precīzāki, lai mēs labāk paskaidrotu subsidiaritātes noteikumus savos priekšlikumos. Tad tas ir nepārtraukts mācību process. Ko mums vajadzētu sasniegt nākotnē, būtu uh, dažādu nozaru priekšlikumi, kas, kur iesaistīt vides jautājumu un tā tālāk. Un to vajadzētu apspriest ne tikai parlamentu Eiropas lietu komitejās, bet arī nozaru komitejās. Tas e, paaugstinātu valstu ieinteresētību tie, Eiropas Savienības tiesību aktos. Un tad e, valsts, nacionālajās iestādes būtu daudz rūpīgāk e, pārcelt šos tiesību aktus savējos. Uh, Politiskais dialogs šajā procesā ir ārkārtīgi svarīgs, jo tas dod iespēju ne tikai saņemt pozitīvus, bet arī negatīvus viedokļus. Ehm, <clears throat> valstu parlamenti komisijai pauž arī savu atbalstu un pozitīvus atzinumus. Vēl ehm, mums būtu jāuzlabo ehm, gan parlamentu atzinumu kvalitāti, par, valstu parlamentu par, atzinumu kvalitāti, gan komisijas atbilžu kvalitāti. Paldies priekšsēdētāji. Vārds Flašikovai Benovai. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, eh, komisāri, dargie kolēģi. Saskaņā ar eh, kopīgajām kompetencēm subsidiaritātes princips nosaka to, ka Eiropas Savienība var uh, rīkoties dalību valstu vārdā. Subsidiaritātes princips no vienas puses nozīmē dalībvalstu kompetenci aizsardzību, bet no otras puses tas ļauj Eiropas Savienībai rīkoties, ja dalībvalstis to kaut kādā veidā nespēja. Pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, sevišķi otrā protokola stāšanās spēkā, eh, komisijas ikgadējais ziņojums ir regulārs eh, sārunu temats ir svarīgi runāt par to, kā subsidiaritātes princips tiek īstenots eh, Eiropas Savienības institūcijās, ne tikai parlamentā, bet arī komitejā, reģionu komitejā un tā tālāk. Komisijā, reģionu komitejā un tā tālāk. Tad kā eh, šis subsidiaritātes, subsidiaritātes princips tiks īstenots pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā? Eiropas parlaments aizsargā šo principu, aizstāv to. Eh, un ļoti bieži neļauj subsidaritātes principu īstenot. Reizēm dalībvalstīm ir iespēja informēt uh, Eiropas komisiju, ka noteikti tiesību akti dalībvalstīs neatbilst subsidaritātes principām. Tādēļ eh, mums ir jautājums, kā komisija uh, apstrādā visus šos paziņojumus un kā tā informē parlamentu par šiem paziņojumiem. Paldies vārds Karima kungam. Karima kungs nav klāt. Karima kungs nav klāt, vārds Basesku kundzei. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Esmu gandarīta eh, par debatēm attiecībā subsidiaritātes principu piemērošanu, it īpaši eh, Lisabonas līguma 12. otrā protokola piemērošanu. Manuprāt, ļoti labi ir izveidot kontrols mehānismu, lai tiktu respektēts līguma piektais punkts līgumā par Eiropas Savienības darbību. Lisabonas līguma teksts eh, skaidro, kā darbojas subsidiartātes princips un ir jāņem vērā katra dalība, katras dalība valsts īpatnības un tās teritoriālās vienības. Tāpat arī jāņem vērā Eiropas eh, tiesas nolēmumi šajā sakarā, ar kuras lēmumu ir, ir iespējams anulēt nelikumīgi pieņemtos likumdošanas aktus. Bilbao kundze, nākošais runātājs. Bilbao kundze. Priekšsēdētājs. Me gustaría que... Es gribētu, lai komisāra kungs sagaidītu vismaz manu uh, uzstāšanos, ja atļausiet iesākšu. Uh, komisārs sacīja, ka veidot Eiropu nozīmē ievērot tā skaitā subsidiartātes principus. Māju mēs būvējam no pamatējiem uz augšu. Un tāpēc Eiropai vajadzētu uzlabot savas institucionālās attiecības ar reģioniem. Šis protokols ir lielisks mēģinājums, lai to eh, izdarītu. Eiropas reģioniem ir ļoti daudz, ko, tā var, eh, ko, tās, ko tie var dot. Reģionu eh, komitejas atzinumu vismaz pastāv, pastāv atzinumos, lai šie viedokļi tiktu nonākti līdz institūcijām. Pagājušajā mēnesī Es dzirdēju, ka nav informācijas par to, kā valstis ņem vērā reģionu bažas. To pašu es dzirdēju 2010. gadā. Tāpat arī reģionu komitejas atzinumi bieži netiek ņemt vērā. Komisija sacīja, ka vēlas, lai sistēma darbot, Eh, darbotos labi. Vai jūs varat man sacīt šajā sakarā kaut ko jaunu? Ba Baukundze, paldies. Nākošais runātājs Ferreira uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Šajās debatēs par subsidiārtātes principu ir būtisks viens jautājums ka visa integrācijas procesa din dinamika it īpaši apzinoties esošo praksi, e, pilnībā ņemtu vērā subsidiaritātes principu, taču dažkārt notiek pilnīgi pretējais, un ļoti bieži nevis dalība valstis saka, ko varētu darīt labāk, bet gan Eiropas Savienība norāda tām, kas, tas, kas būtu jādara labāk. E, pašreizējos apstākļos mēs saskaramies ar aizvien lielāku federālistisku virzību. Un tāpēc ir svarīgi pavērst pareizajā virzienā subsidiartātes principu, lai reģioni lemtu par to, ko var labāk darīt eh, kopienas līmenī, un nevis Eiropas Savienība nosaka dalību valstīm, kas tām būtu jādara. Paldies, Stojanos uz vienu minūti. Jums vārds, Stojanova kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka princips, saskaņā ar kuru valstu parlamenti var apstrīdēt subsidaritātes principu divus gadus pēc Lisabonas uh, līguma stāšanās spēkā. Uh, īsti nedarbojas. Valstu parlamenti vēl būtībā nav nekad iebilduši pret šo principu. Tas tika iekļauts Lisabonas līgumā, skaidri zinot, ka šis princips nedarbosies. Jūs to ļoti labi zināt. Jūs zināt, ka parlamenta lēmumu pieņemšanas process eh, norit vairākus mēnešus, un tas ir tikai vienā parlamentā. Jūs varat paši sarēķināt, ko tas nozīmēs 27 dalībvalstu parlamentos. Es uzskatu, ka subsidaritātes principam vajadzētu ietvērt vajadzētu vispirms tikt apstiprināta valstu parlamentos un tād uh, eh, tiesību, nonāk tiesību aktos. Paldies, Sakelī kungs. Subsidiātas princips, protams, ir ārkārtīgi slavens princips Eiropas Savienībā. Un tas vienlaicīgi ir gan tās Savienības spēcīgā, gan vājā vieta. Uh, Spēcīgi, spēcīgs tas ir tāpēc, ka dalībvalsts atsevišķās jomās var pašas pieņemt likumdošanas aktus un nevar mainot, vainot Eiropas Savienību par pilnīgi visu. Bet vājā vieta tas ir tādā ziņā, ka redzam, eh, ka, kas notika ekonomiskās krīzes laikā da, bija tādas lietas, kas bija jādara daudz straujāk Eiropas Savienības līmenī, bet subsidētas principa dēļ šāda strauja rīcība nebija iespējama. Un neskatoties uz to, ja nonāksim pie līguma eh, grozīšanas, tad ārkārtīgi svarīgi skaidri un gaiši pateikt, eh, kā cieši sadarboties ar nacionālajiem parlamentiem un lai panāktu visu šo jautājumu atrisināšanu. Tāpat laikā ļoti uzbundroši bija dzirdēt eh, komisāru teikto par šīm atbildēm nacionālajiem parlamentiem, kad runājāt par Lisabonas līgumu subsidiaritātu. Un mana pieredze, man manā valstī ir tieši tāda pat. Liels paldies jums! Paldies, Šefkovičs kungs, nu jums iespēja atbildēt uz visiem šiem komentāriem. Paldies, priekšādātāji! Pirmkārt, gribu pateikties godātajiem deputātiem par viņu sniegtajām atbildēm uz, manām, uz maniem ievadvārdiem. Gribu teikt paldies arī Eiropas parlamentam kopumā par ļoti konstruktīvo pieeju šim mekanismam un ciešo sadarbību, ko tas īstenoja ar komisiju un nacionālajiem parlamentiem šajā kontekstā. Es esmu pilnībā pārliecināts, ka tieši subsidiaritātes kontrols mehānisma laba darbība un efektīva šī principa piemērošana ir visu mūsu interesēs. Tam jau nerunājam par iespēju bloķēt Eiropas integrāciju, nē, bet par iespēju padarīt to daudz pārskatāmāku, redzamāku pilsoņiem, kā arī par daudz demokrātiskāku lēmumu pieņemšanu, jo jautājumu šādā veidā ne, kļūst daudz saskatāmāki un tuvāki pilsoņu sirdīm un viņu prātiem. Turklāt man jāsaka, atzinīgi vērtēja arī šo pozitīvo eh, atmosfēru un konstruktīvo pieeju, ko runātāji pauda šeit, eh, tāpat kā no nu, nacionālajos parlamentos, jo tajā brīdī, kad veidojam visietvarošu Eiropu, ārkārtīgi svarīgi, lai, šī, lai vienotu balsu atbalsotos uh, gan nacionālajos parlamentos, gan Eiropas parlamentā, un tam jābūt sasaistītam ar pilsoņiem. Komisija īsteno aktīvu dialogu politiku ar nacionālajiem parlamentiem, un šī politika, jāsaka, ir bijusi ļoti auglīga, kā es jau varēju jums to uh, demonstrēt, pastāstot, cik daudz reakciju esam saņēmuši, un, protams, gribētu cerēt, ka šāda tendence turpināsies arī nākotnē. Jūs uzdotais jautājums par reģionu komiteju. Jā, protams, mēs sadarbojamies arī ciešā veidā ar reģionu komiteju, un komiteja ir iespēja spēlēt aktīvu lomu šī mehānismu piemērošanā, vienlaicīgi pārliecināties, ka reģionālo un vietējo pašvaldību balsts tiek sadzirdēts Eiropas līmenī. Konkrētāk, reģionu komitejas subsidiartātes uzraudzīšanas tīkls piedāvā labu piekļuvas punktu reģionāliem un vietējām pašvaldībām, kas tādējādi ļaut komisijai atsevišķās situācijās vēl vairāk spēcināt reģionālo aspektu analīzi savos ietekmes novērtējumos. Turklāt komisija šādā veidā iespējams spē, stiprināt arī izvērtējumu pār subsidiaritātes un samērīgumu principu piemērošanu nākotnē. Man jāsaka, ka saskaņā ar protokolu par sadarbību starp komisiju un reģionu komiteju. Komisija regulāri sniedz reģionu komitejai Eh, dažāda veida komentārus par sniegtajiem atzinumiem, kas attiec uz subsidiaritātes kontrols mehānismu un reģionālajām struktūrām, nu šeit mums jāievēro līgumā noteiktais. Līgumā šeit noteiktais ir ārkārtīgi skaidrs, respektīvi, ka katra nacionālā parlamenta eh, un uh, parlamentu palātas ziņā ir nodrošināta konsultācijas atbilstīgā uh, kārtībā ar reģionālajām eh, pārvaldības struktūrām, parlamentu struktūrām. Kā tad tas funkcija, funkcionē šis princips praksē? Tas bija pēdējais jautājums. Nu, man jāsaka, ka nacionālajie parlamenti ir ļoti efektīvi darbojušies, reaģējot uz, mū, uz mūsu likumdošanas priekšlikumiem. Neizskatās, ka parlamentiem būtu radušās īpašas problēmas ar, piemēram, šo astoņu nedēļu laika termiņu ievērošanu. Un tieši tāds ir šis termiņš. Tas, protams, nav īpaši garš. Tāpat laikā, tad, kad likumdošanas priekšlikums tiek nosauts parlamentam, tas tiek nosodīts arī padomē. Un, respektīvi, esam redzējuši, ka, lūk, un nacionālajiem parlamentam, un redzam, ka astoņu nedēļu laikā nacionālajie parlamenti savus atzinums ir sagatavojuši, komentārus sagatavojuši un nosūtījuši mums ko centamies šobrīd izdarīt komisijā? Cenšamies efektīvāk reaģēt uz šiem atzinumam. Esam izveidojuši jaunu IT sistēmu, kas ļauj Daudz labāk reģistrēt visas saņemtās atbildes un cenšamies šobrīd uzlabot arī mūsu atbilžu kvalitāti nacionālajiem parlamentiem, detalizētāk strādājot pie viņu sniegtajiem atzinumiem. Nu, tāpēc es gribētu teikt, ka tieši tā kā tika teikts pēc Lisabona līguma, Lisabonas līguma pieņemšanas, ka subsidiārtāts kontrols mehānisms funkcionē un funkcionē labi. Un es ceru, ka tas arī būs, saglabāsies, ka viens no svarīgākajiem instrumentiem, kas ļaus nacionālajiem parlamentiem daudz ciešāk iesaistīties Eiropas kooperācijas procesos. Paldies komisāru kungam, saka priekšādātāji, lūk, diskusijas par šo tēmu ir beig beigušās. Nākamā sanāksme sāksies rīt. 9 eh, no rīta. Darba kārtības projekts ir pieņemams Eiropas parlamentu mājaslapā un visiem vēlu ar labu nakti.